iestādes man informēja, ka Dabjāno Cofoli ir ievēlēts 2015. gadā 18. Febri, februārī par uh, parlamenta deputātu Moretī kundas vietā viņš strādās, un es sveicu jauno kolēģi un atgādinu, ka viņš tagad strādā atbilstoši reglamentam, viņš bauda pilnas savas tiesības un var darboties visās parlamenta sēdēs un organ organos. Uh, Terēze uh, Rodrigas Rubio kundze ir paziņojusi, ka atkāpjas no Eiropas parlamenta uh, deputāta mandātu. Tas notiek uh, 2015. gada 5. martā tā tas būs, un mēs konstatējam, ka ir atbrīvojusies šī deputāta parlamenta vieta. Apvienoto kreiso uh, grupa prasa nozīmēt divus deputātus.